bet es vēlreiz uzsveru, ka jaunā regula esošās problēmas risinās veiksmīgāk nekā līdzinējā. Esam mācījušies no pieredzes no kļūdām, un tas arī atspoguļojas šeit. Balsojums būs rītdien, saka priekšsēdis, tagad nākamais darba kārtības punkts, Pēterles kunga ziņojums par uh, Eh, eh, komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu Eiropas partnerību. Dosim vārdu vispirms Pēterlas kungam četras minūtes. Lepo, gospod predsednik, gospod komisār. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, dāmas un kungi. Ar šo ziņojumu mēs ieņemam politisku nostāju vienā no svarīgākajiem jautājumiem Eiropā. Vēzis arvien uh, izplatās. Katrs, no, katrs trešais Eiropas iedzīvotājs tiek apdraudēts no šīs slimības. Un mēs esam gandrīz par to, ka komisija un padome ir spērusi soļu šīs problēmas risināšanā, ir arī 2008. gada padomas secinājumi. Un arī Eiropas partnerība, kas uzsākās 2007. gada septembrī cīņā pret vēzi. Ar šo ziņojumu mēs atbalstām vienu no e- Eiropas komisijas ambiciozākajiem mērķiem. Tātad par 10% desmit gadu laikā samazināt eh, vēža saslimšanas gadījumu un tas ir saistīts arī ar mūsu rezolūciju par veselības stratēģiju periodam no 2008. līdz 2013. gadam. Šajā rezolūcijā mēs esam pauduši savu nostāju, ka mums ir jācīnās par uh, veselību un par uh, vēža gadījumu novēršanu ir tiešām mm, rosina bažas tas fakts, ka tikai 3% no dalībvalstu veselības budžeta tik novirzīti vēža prevencijai. Un, un diemžēl dalībvalstu prevencijas pasākumu šai jomā nav pietiekami. Mums ir arī jānodrošina tehniskas, finanšu un citas kopīgas pieejams. Uh, Pareiza diagnostika vēža gadījumā var arī novērst nāves gadījumus. Un eh, te arī pastāv tā saucamais zēļa, eh, tā saucamais dzels priekškars starp austrumu un rietumu dalībvalstīm. Attiecībā uz to eh, cik intensīvi tiek ārstēts vēzis, kāda ir pieejama paliatīvā aprūpe vēža slimniekiem. Un Eiropas Savienības pilsoņiem šīs lielās atšķirības nav, daža, nav pieņemams dažām dalību valstīm. Ir statistikas dati un ir arī īpašas eh, atvesļošanās programmas. Saskaņā ar Lisabonas līgumu mums ir jānodrošina koordinēta, saskaņota pieeja eh, šīs slimības ārstēšanā mūsu augstajā līmenī. Un galvenais atslēgas vārds ir partnerība. Eiropas komisijas ambiciozais mērķis ir sasniedzams tikai tad, ja mēs apvienojam savus spēkus gan horizontālā, gan vertikālā virzienā. Un uh, pamatā atziņa ir tā, ka vēzis šī slimība paliek mūsu prioritāte gan dalībvalstīs, gan Eiropas līmenī. Mums ir, ši, sting, mums ir jānodrošina sadarbība, lai mēs uh, varētu paust skaidru politisko gribu un risināt šo problēmu. Un te ir runa arī par rehabilitāciju vēža slimniekiem. Eh, mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanības cilvēkiem, ka, kam ir izdevies uzveikt vēzi. Šie cilvēki nedrīkst būt uh, atsvešināti no pārējās sabiedrības, un viņiem ir jābūt iespēja veidot savu karjeru un iekļauties sabiedrībā. Es gribu pateikties visiem ēnu referentiem un visiem, kas ir snieguši ieguldījums aiz šai ziņojuma tapšanā. Paldies! Lūdzu, vārds eh, komisāram Dālī. priekšsēdētāji, deputāte. Es esmu ļoti gandarīts par to, ka Eiropas parlaments turpina izrādīt entuziasmu atbalstot komisijas darbu vēža novēršanā un ārstēšanā. Es esmu pateicīgs tiem, kas devuši savu ieguldījumu šī ziņām tapšanā, jo īpaši referentam Peterle kungam. Saskaņota darbība Eiropas līmenī nodrošinās to, ka mēs gūsim sekmes eh, dalību valstu un arī reģionālā līmenī. Partnerības sekmes lielā mērā ir atkarīga no tā, cik daudz partneru un cik aktīvi sadarbosies pacientu organizācijas, rūpniecības pārstāvi un nevalstiskās organizācijas ir piedalījušies izstrādājot konkrētus darbības plānus laikam līdz 2013. gadam. Tomēr eh, vēl nav zināms, vai šie pasākumi būs pietiekuši, lai cīnītos ar vēzi. Es tiešām ceru, ka būs tieši tā Mūsu mērķis ir sasniegt tālajošus mērķus, ilgtermiņu mērķus, mērķus un arī pareizi piešķirt resursus. Te ir, atkar, te ir daudz, kas atkarīgs no partneru apņemšanās. Parlamenta atbalsts piešķirot līdzekļus veselības jomai būtu augsti vērtējams arī turpmāk daudzi ierosinājumi vēža apkarošanā jau ir ņemti vērā pamatoties uz komisijas ziņojumu. Te galvenais ir veselības sekmēšana un arī prevencija, tā skaitā arī uh, kopīga rīcības plāna izstrāde, arī diagnosticēšana un uh, agrīna diagnosticēšana, jo īpašs vēža aprūpes sistēmas izveide, sadarbība vēža pētniecības jomā un eh, salīdzinošo datu sistēmas izveide. Šāda partnerība palīdzētu dalībvalstīm īstenot savus plānus. Mērķis ir izveidot visām dalību valstīm integrētus vēža apkarošanas plānus. Un var līdz šim tikai uzteikt eh, labo darbu, bet arī turpmākas rekomendācijas mēs labprāt uzklausīsim. Mēs katrā ziņā esam pateicīgi par jūsu sadarbību. Mēs labprāt arī sadarbosimies ar starptautisko aģentūru vēža pētniecībā. Mm, mēs uh, rūpēsimies par to, lai visas mūsu politiskās iniciatīvas uzlabotu situāciju vēža apkarošanā. Un uh, arī veselības rādītāji, kas uh, uzskatāmi par vēža sekmētājiem ir eh, jāņem vērā. Un es katrā ziņā pateicos par to, ka jūs atbalstāt mūsu centienus. Lielas paldies, komisāri! Tagad runātāji no politiskajām grupām sociālistu grupas vārdā uz pusotru minūti par ņokungs lūdzu. Priekšstādātāji kungs dalī, komisāri šis ziņojuma projekts, kādu mums to iesniedz Pēterle kungs, iedvesmojas no Eiropas parlamenta rezolācijas, rezolūcijas, kas tika izstrādāta 10. aprīlī 2008. gadā un arī no komisijas dokumenta. Es varu tikai atbalstīt Eiropas partnerības mērķus, kurus pieminēja Eiropas komisija vēža apkarošanā, un tas attiec gan uz prevenciju, gan uz agrīno um, diagnostiku, un katrā ziņā nevienlīdzīgās situācijas mazināšanu dažādās dalībvalstīs. Es augstu vērtēju Pēterle kunga referenta īstenoto darbu, un mēs te arī esam gatavi ierosināt savus uh, kompromisa grozījums. Sociālistu vārdā es gribētu norādīt e, uz to faktu, ka ar vien vairāk palielinās e, ar darbu saistītu vēža e, gadījumu, nāves gadījumu. Un līdz ar to vajadzētu pastāvīgi atjaunot to bīstamo vielu sarakstu, kas izraisa vēzi un tas attiec arī uz eh, ķīmiskajām kancerogēnajām vieta, lieta, um, vielām. Un vēl būtu arī jāizveido kopīga uh, definīcija vēža slimniekiem. Lūk, tāda ir man ierosnēm, bet katrā ziņā mēs augstu vērtējam šo ziņojumu. Liels paldies, paņokungs! un Alde grupas vārdā divas minūtes lūdzu Barvanovas kundze. Paldies priekšstādātāji, paldies komisāri, dārgie kolēģi. Vispirms es gribētu paust savu gandarījumu par Petērlis kungu, kurš eh, izstrādāja šo ziņojumu, gribēja nodrošināt to, ka mm, cīņa ar vēzi vēl ar vienu ir mūsu prioritā. Bet Tad, ja mēs šos problēmu nerisināsim pastāvīgi un nepiešķirsim tās risināšanai vajadzīgos uh, resursus, tad mēs neko daudz nepanāksim. Vēža, vēzis ir liela nasta veselības sistēmām dalībvalstīs. Kad mēs runājam par prevenciju, diagnozi un ārstēšanu, tad mēs, protams, runājam arī par uh, Eh, partnerību, tomēr mums neizdosies apkarot vēzi, ja mēs neiesaistīsim visus ieinteresētās puses, jo īpaši vēža slimniekus mums ir jānodrošina apmaiņa ar labās prakses piemēriem. Un eh, es ceru, ka komisija īstenos savu lielo lomu un nodrošinās to, ka partnerības, partnerība eh, sasniegs savus mērķus Es gribētu, lai komisija pārņemtu savu mandātu ziņā arī ilgstošās slimības. Un būtu jānodrošina arī iespēja visiem laikus uh, piekļūt uh, ārstne, ārsteišanai, un tikai tā mēs varēsim apkarot mēzi. Un komisāra kungs, es tiešām gribē, gribē, gribu jūs redzēt uh, rītdien, kad ir uh, pacientu diena. Liels paldies! Paldies, Parvanovas kundze! Nākošais runātājs uh, goja grupas vārdā Liotārda kungs uz vienu minūti. Liotārda kundze. Komisāra kungs, referent kungs, paldies jums par uh, šo darbu. Protams, Vēzis ir briesmīga slimība un eh, ļaunākajā gadījumā neko nav iespējams darīt, bet eh, paldies Dievam tagad ir jauni risinājumi. Cilvēki dzīvo aizvien ilgāk un, diemžēl, arī risks eh, saslimt ar vēzi kļūst augstāks, jo ilgāk dzīvo iedzīvotāji, jo vairāk noveco mūsu pilsoņi, jo lielāks iespējas kādam ir saslimt ar vēzi. Tādēļ sociālajai un veselības aprūpas politikai ir jābūt pietiekami mērtiecīgai, preventīvai, ir jāveic jāveic eh, skrīninga programmas un ir jābūt pietiekami efektīviem medikamentiem, lai cīnītos pret šo briesmīgo slimību. Ko vēl ir iespējams darīt? Jāņem vērā, ka ir ļoti daudz kancerogorēnu vielu, kas joprojām atrodas eh, gaisā, atmosfērā, piemēram, eh, dažādas vielas pārtikas produktos, asbests, kas tiek izmantots māju celtniecībā. Tādēļ ir jāpadomā arī par pilsoņu interesēm. Nevar likt pirmajā vietā nozars intereses, jo labs pilsonis eh, būs tikai vesels pilsonis. Paldies! Un tagad uh, Eiropas eh, brīvības un demokrātijas grupas vārdā Liot Rosbaks kundze uz vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs. Uh, Zinām, uh, ka uh, vēzis uh, skar pilnīgi jebkuru neatkarīgi no sabiedrības grupas un ir dažādi enzīmi, kas var izraisīt šo slimību. Citreiz tā ir arī ģenētiski predisponēta. Ir grūti paredzēt iepriekš, vai cilvēks saslims ar šo slimību vai nē, jo, protams, vēzis neapstājas pie valsts robežām. Tādēļ ir labi, ka komisija ir uzņēmusies iniciatīvu, lai uh, ambiciozi cīnītos pret šo slimību. Man ir divi jautājumi. Pirmām kārtām, ko komisija ir nolēmusi darīt, lai veicinātu pētniecību, lai finansējums varētu uzlabot pētniecības izredzes un kādas ir galvenās prioritātes šajā jomā? Otrs jautājums kādā veidā šie ambiciozie mērķi tiek īstenoti, lai no tā kaut kādas privilēģijas varētu baudīt mūsu pacienti, vai preventīvās izmeklēšanas visā Eiropā varētu dubultot. Paldies, paldies, un tagad pie politiskām grupām nepiedarušo deputātu vārdā uzstāsies Tanas Seisko kungs pusotru minūtu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties Pēterle kungam par visu viņu lielisko darbu pie šī ziņojuma. Medicīniskie dasti norāda uz to, ka vēzis ir Eiropā otrais nāves cēlonis Eiropā, gan sievietēm, gan vīriešiem. Eiropas Savienības iestāšanās par partnerību cīņā pret vēzi ir uzskatām par jaunu iespēju tiem cilvēkiem, kurus ir skāruši šī briesmīgā slimība. Šai sadarbībai ir jābūt pastāvīgai, lai notiktu uh, sekmīgi informācijas apmaiņa un lai arī rastu risinājums konkrētiem gadījumiem. Eiropas rīcības plānam ciņā pret uh, vēzi ir jānodrošina gan uh, resursi, gan arī pieredzes apmaiņa visās dalībvalstīs. Un es domāju, ka šiem pasākumiem jābūt izvērsti visā Eiropā. Paldies! Vārds viena minūte Estrelas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs, komisāra kungs. Cīņa pret vēzi ir jākļūst par vienu no politikas prioritātēm. Apmēram 30% gadījumu no vēža ir iespējams izvairīties un var mīkstināt tā briesmīgās sekas, uh, saulēcīgi diagnosticējot slimību un to pietiekami efektīvi ārstējot. Katru gadu Eiropas Savienībā 265 tūkstoši sieviešu saslimst ar krūtsvēzi. Mēs esam pieredzējuši šī skaitļa pieaugumi, sevišķi jaunu sieviešu starpā. Tāpat ir uh, reģistrēts arī dzēmdes kakla uh, vēža pieaugums. 25 tūkstoši sieviešu nomirst no krūts vēža. Un īstenībā pret uh, dzemdas kakla vēzi ir iespējams cīnīties, veicot saulēcīgu vakcināciju un arī uh, veicot saulēcīgas pārbaidas. Un dalību valstis varētu finansēt vakcināciju, kā arī uh, agrīnu skrīningu, lai sievietes uh, nesaslimtu ar šo slimību. Protams, ir arī jāveic sabiedrības izglītošana, ir jābūt informācijas kampaņām, lai cilvēki uzzinātu, cik nozīmīgi ir saulēcīga diagnosticēšana. Tāpat ir jāpadomā par attiecībām programmām, par labiem medicīnas pakalpojumiem. Es ļoti uh, atbalstu šo iniciatīvu. Paldies! Vienu minūti, Antonesko kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī es gribētu pateikties referentam. Savā paziņojumā komisija apgalvo, ka skrīninga testi uh, um, kas ir īstenoti Eiropas Savienībā, ir, ka šādu tekstu ir mazāk nekā tiem vajadzētu būt. Mēs gribētu vēlēties, lai šādu skrīningu būtu pieejama pēc iespējas vairāk. Katrā ziņā tas tagad jau ir iespējams, jo šo testu izmaksas ir samazinājušās. Ženēves sanāksmē tika secināts, ka eh, dažus eh, vēža paveidus var diagnosticēt sešu minūšu laikā. Un šī diagnostika tagad ir ļoti precīza, un mēs ceram, ka tādā veidā tiks uh, palielināts veiksmes faktors. Mēs gribam pateikties Eiropas komisijai par tās darbu, un e, mēs gribētu, lai šāda veida diagnostika arī tiktu iekļaut rekomendācijās. Paldies, Antinesko kundze. Un tagad brīvais mikrofons. Viena minūte. Es jums gribētu atgādināt. Tikai viena minūte. Nu, Eiropas partnerība, kuru ko grib uzsākt Eiropas komisija, ir ļoti nepieciešama cīņā pret vēzi, jo, kā jau tik minēts, tas ir otrais nāves cēlons Eiropā. Taču starp dalībvalstīm šai ziņā pastāv ļoti liela atšķirība, jo īpaši attiecībā uz pieeju aprūpei un uz tās kvalitāti. Valstis saskaņ, uh, dienvidos, Eiropas dienvidos, saskaņā ar statistiku, statistiku apliec, uh, mirstība ir divreiz lielāka no vēža nekā ziemeļos. Tad, ko mēs varētu darīt, lai mazinātu šo nelīdzvarotā situāciju? Eiropas komisijai būtu jāpiešķir, jāpiešķir līdzekļi um, uh, diagnostikas attīstībai. Mūsu uh, Rumānijas jaunā zinātniece Vaštad Kunze ir uh, atklājusi šādu veidu diagnostiku, kas ilgs tikai 6 minūtes. Paldies! Šinaron, Šinaronovas kundze lūdzu. Předsedající, vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové. Priekšsēdētāja kungs, Godātais komisāra kungs, dargie kolēģi, jau daudzi no iepriekšējiem runātājiem teica, ka e, veiksmīgai cīņai pret vēzi ir ļoti daudzi nosacījumi, jau sākot ar diagnosticēšanu un beidzot ar paliatīvo aprūpi. Es vēlējos pateikt, ka arī ir uh, pacientu ģimenes, kas bieži vien zaudē šajā nevienlīdzīgajā cīņā. Mums ir jāiedrošina pacientu ģimenes. Uh, Un ņemot vērā vēža smago raksturu, protams, tas ir ļoti sarežģīti. Šīs dimensijas nedrīkst atstāt likteņu varā. Ja mēs runājam par cīņu pret vēzi, ir jāpadomā arī par eh, cilvēku ģimenes locekļiem. Ir jāpiedāvā viņiem palīdzību un atbalsts, un eh, tam ir jānorisinās nevien mājā, ģimenes lokā. Ir jāpadomā par to, ka šiem cilvēkiem varētu būt piekļuvi īpašiem pakalpojumiem lai eh, viņi varētu apmeklēt savus tuviniekus arī slimnīcā, kur viņi tiek apmeklē, eh, aprūpēt līdz dzīves pēdējā dienai. Lūdzu. Paldies, eh, paldies priekšstādātāja kungs, ka ļāvāt man izteikties. Uh, 1,3 miljoni Eiropas pilsoņu katru gadu uh, saslimst ar vēzi, un mēs pieredzam, ka cilvēki aizvien novecojas Eiropas pilsoņi, un diemžēl izskatās, ka nākamo 20 gadu laikā vēža slimnieku skaits dubultosies. Tādēļ mums pret šo sērgu ir jācīnās ļoti izšķirīgi. Protams, ir vairāk cēloņi, kas to izraisa, piemēram, smēķēšana, uh, neveselīgs uzturs uh, pārliecīga alkohola lietošana un daudz citi faktori. Tādēļ mums ir jāveic informācijas kampaņas, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un ir jāpadomā arī par pieti, pietiekam labu medicīnisko aprūpu. Agrīna diagnosticēšana bieži vien ļauj glābt dzīvības un ļoti daudz cilvēki tagad joprojām dzīvo pateicoties tieši agrīnai diagnosticēšanai. Es domāju, ka Eiropas Savienība šeit var spēlēt līdera lomu un apmēram 750 miljonu Eh, eiro ir ieguldīti cīņā pret vēzi saskaņā ar septīto izpētes pamatprogrammu. Es ceru, ka vēl vairāk finansējumu tiks piesaistīts nākamo gadu laikā. Un beigās es vēlējos eh, pateikties visiem, eh, it sevišķi manā valstī strādājušiem mediķiem, kas sniedz tik labu palīdzību visiem vēža pacientiem. Paldies, un tagad Vergi kundze lūdzu. Dārgie kolēģi, e, jaņem vērā, ka veselība ir ļoti liels dārgums, kas ir jāsargā. Vēzis ir vispasaulē izpatīrīta problēma, kas joprojām pastāv. 2004. gadā saskaņā ar PVO rādītājiem e, ļoti liels skaits e, nāves gadījumu bija saistīts tieši ar Eh, vēzi 2,3 eh, miljonu cilvēku katru gadu Eiropā saslimst ar vēzi, ļoti daudzos gadījumos tieši sievietes skar krūtsvēzis. Mums ir jārunā par agrīnu diagnosticēšanu un preventīviem pasākumiem. Preventīvie pasākumi ir efektīvākais veids, kā no tā izvairīties. Protams, mums jāpadomā arī par eh, ļoti labiem skrīningu izmeklēšanas pasākumiem. Paldies! Kēlī kungs, lūdzu. Paldies! Es vēlējos runāt, ka arī manā valstī gan jauni, gan veci cilvēki mirst katru dienu, un statistikas dati pierāda, ka viens no trim cilvēkiem īstenībā varētu tikt izglābts. Un tomēr mēs pieredzam uh, progresu uh, E, ārsti un medmāsas dara patiešām izcilu darbu, lai varētu cīnīties pret šo slimību, bet mums vajadzētu piesaistīt vairāk finansējumu, it sevišķi izpētes jomā, un tādēļ Eiropas Savienībai savu lomu ir jāspēlē pietiekami izšķirīgi. Mums ir jāpiedāvā finansējums izpētēji pirmām kārtām un tāpat ir jāatbalsta sadarbība starp dažādiem institūtiem, kas veic pētniecības darbu. Un tādā veidā mēs varēsim panākt vēl lielāku progresu un samazināsies to cilvēku skaits, kas saslimst ar vēzi un pēc tam nomirst. Liels paldies, Morvais kundze, lūdzu. Atvainojos, ja es mazliet personīgāk runāšu nekā parasti, bet eh, mēs runājam par eh, programmu ciņai pret vēzi un ir runa par ļoti nopietnu slimību un daudz no tās mirst. Un es biju kārdināt uh, eh, padomāt par to, ka pirms diviem gadiem arī es uh, uh, tika diagnosticēta ar vēzi, un es biju onkoloģijas nodaļā 14. Uh, vadi bija piesprāst pie manas miesas, un tomēr esmu tagad šeit, es audzinu savus trīs bērnus un dzīvoju pilnvērtīgu dzīvi. Ar savu personisko dzīves stāstu es gribētu visus savus līdzpilsoņus pamudināt, arī veikt šīs eh, profilaktiskās pārbaudas, skrīningu visiem slimiem pilsoņiem es gribētu eh, izteikt pamudinājumu nekad nezaudēt cerību, dod uh, daudz spēku un labu veseļošanos. Paldies, un tagad uh, komisāram vārds atkal. Paldies, priekšsēdētāji. ar visu entuziasmu, ko es esmu redzējis šodien parlamentā, cīņā pret šo uh, slimību, eh, šis entuziasms parādījās īpaši arī eh, gatavībā cīnīties vienot ar šo briesmīgo slimību. Paldies Pēterles kungam, referentam par uh, viņa vērtīgo ieguldījumu. Paldies arī Morvais kundzei. kas eh, šo pozitīvo cerības aspektu mums eh, deva. Ne viss tiek zaudēts, eh, ja saskaramies ar šo slimību. Daudz viedokļu šeit parlamentā izskanēja, un tas atspūgļosies komisijas paziņojumā, un es jūs apliecina, ka šodien izskanējušie viedokļi tiks detalizēti pārbaudīti. Runājot par vīdes jau uh, aspektu, fakts, ka vide ir ļoti būtisks aspekts cīņā pret vēzi, un tomēr Augstie standarti Eiropā šodien palīdz eh, šī slimības saslimšanas gadījums samazināt. Tādēļ mums jāpastiprina pūliņi, lai nodrošinātu augstus eh, vidus standārts. Tagad par pētniecību arī tas eh, ir jautājums vai aspekts, kas ir pelnījis mūsu uzmanību. Farmaceitiskā rūpniecība e, ir ļoti svarīgs partners mana ģenerāla direktorāta darbam. Mums jāsadarbojas ar viņiem ciešām, ka, lai e, pētniecību koordinētu veiksmīgāk un lai nodrošinātu tā Eh, efektivitāti, spēja efektivitāti. Viens no mana darba galvenajiem mērķiem nākamā piecu gadu laikā ir nodrošināt plašu zāļu eh, pieejamību, jo viena no būtiskākām problēmām Eiropā šodien ir nevienlīdzība piekļuvē medikamentiem. Ir jānodrošina labāka eh, zāļu pieejamība. Paldies vēlreiz! Paldies priekšsēžkungs, un nobeigumā es gribētu sacīt, ka mums ir jāturpina darbs, lai pārliecinātu savus pilsoņus par profilaks nozīmību, par skrīnēšanas nozīmību Mēs arī runājām par um, krūšu vēzi, un šodien eh, daudzās ES dalībvalstīs ir šīs skrīnēšanas iespējas, tās ir pieejamas Eiropas sievietēm, ir tiešām arī jāizmanto šīs iespējas. Paldies, komisāra kungs, tagad divas eh, minūtes Pēterlis kungam. Paldies! Eh, šī vakar debate bija, eh, man jāsaka, man bija prieks un gods tajā piedalīties, un es eh, konstatēju, ka mēs runājam vienā valdā, mums ir viena mērķi, acīm redzot, mēs visi apzināmies, eh, kāds ir konteksts un iemesli mūsu debatēji. Mums ir jārīkojas partnerīgi Iepriekš man pietrūka vārdu, lai sacītu vienu vai divus vārdus par veselīgu dzīvesveidu. Esmu pārliecināts, ka šeit e, e, var daudz darīt, īpaši arī mēs politiķi, e, kā pozitīvs piemērs. Mums ir jāveicina veselīgāks dzīvesveids visiem. Arī es tiku diagnosticēts līdzīgi kā mūsu kolēģi Morvai kundze. Es gribētu arī viņu apsveikt ar uzvaru pār šo slimību. Jā, Tiešām lielisks veids, ka vējs e, vēl nav vienlīdzīgs nāves sodam. Paldies komisāram par uzmanību. Šiem jautājumam vējs attīstās dinamiski, tātad arī mums jābūt dinamiskiem. Paldies komisāram par e, ciešu sadarbību Es domāju, ka arī turpmāk tai jābūt ļoti ciešai un kopīgi mēs varēsim panākt visvairāk. Gribu arī sacīt to, ka ļoti drīz jau sanāks atkal kopā eh, tā devētā MAG grupa eh, deputāti pret vēzi, Members Against Cancer, un eh, skatīsimies, ko varam tālāk darīt šajā ziņā paldies un visiem uh, labu nakti vēlu. Paldies, Pēteras kungs. Uh, rīt būs balsojums par šo ziņojumu un tad.